Bostonas iedzīvotājiem, ar upuriem, viņu piedarīgajiem un cietušajiem. Paldies par jūsu uzmanību! Als nächster Punkt der Tagesordnung. Nākamais darba kārtības punkts ir diskusija par Eiropas Savienības nākotni, un mēs uzklausīsim uh, Jirī Katainena eh, kungu Somijas ministru prezidentu sveicam viņu Eiropas parlamentā. Begrüße zugleich Herr Katainen in ihrer Begleitung. Tāpat uh, ir jāsveic šeit uh, Aleksandru Štubu, um, ilgadīgu uh, mi ministru Eiropas lietās. Un, uh, jāteic, ka viņš uh, šorīt. Eh, Jāteic, ka viņš eh, kādreiz eh, ir arī strādājis šeit parlamentā. Un šajā darba kārtības punktā nebūs brīvā mikrofona procedūras. Lūdzu, nepiesakieties ar baltajām kartītēm. Tas nenotiks. Tāpat arī. Uh, jāteic, ka mūsu vidū ir eh, Barozo kungs. Katainen kungs, es eh, sveicu jūs šeit parlamentā un došu jums uzreiz vārdu. Prieksēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Kā jau jūs pieminējāt, pagājušā naktī mūs sasniedz šokējoši šokējoša ziņa par uzbrukumu civiliedzīvotājiem Bostonā. Vairāk cilvēki ir gājuši bojā un pāri par simtu ievainoto. Mūsu domas ir ar bojā gājušo ģimenēm un ievainotajiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kas ir noticis un kāpēc, un mēs ar lielu nepacietību gaidām Amerikas varas iestāžu izmeklēšanas rezultātus. Un tomēr, lai arī kas būtu šo spridzekļu ievietošanas nolūks, mūsu domas un emocijas ir ar mūsu amerikāņu draugiem. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, vēlētos pateikties prezidentam Šulca kungam par uzaicinājumu uzstāties man šodien parlamenta priekšā. Man personīgi tas ir ārkārtīgi liels gods, jo es par Eiropas jautājumiem esmu interesējies visu savu pieaugušo un apzināto dzīvi. Pateicoties Eiropas integrācijai, es piedaru pie paudzes, kurai ir bijusi daudz lielākas iespējas nekā paudzēm pirms manis. Piemēram, daļu no savām studijām es esmu veicis Lečesters Universitātē apvienotajā karalistē. Es eh, Lečesters Universitātē gadu kā Erasmus students studēju Eiropas lietu jautājumus. Uh, Šī pieredze man parādīja, cik svarīga ir Eiropas integrācija. Es, kā Erasmus students, toreiz viesojos apvienotajā karalistē ļoti lielu optimismu laikā. Eiropas Savienībā bija iestājusies Somija, mēs runājam par ekonomiskās un monetārās savienības pabeigšanu, un visi gaidīja nākamo lielo paplašināšanos, kura apvienot Eiropu daudz lielākā mērā. Prieksēdētāji kungs, šodien dzīve ir daudz sarežģītāka. Šobrīd mēs daudz debatējam par Eiropas nākotni. Tāpēc es esmu pateicīgs, ka man ir iespēja apmainīties viedokļiem un idejām ar jums. Esmu ieradies ne tikai, lai runātu uz jums, bet arī, lai uzklausītu jūs. Debats par Eiropas integrāciju šobrīd aizēno ekonomiskās krīzes problēmas. Cilvēki ir noraizējušies par savām darba vietām, par pensijām, par savu bērnu nākotni. Pārāk daudz jauniešu šobrīd atrodas bezdarbnieku statusā, un, protams, ir saprotams, ka cilvēki ir nobežījušies un pat nikni. Iedzīvotāji šobrīd daudzos Eiropas dalību valstīs ir pesimistiski noskaņojuši, noskaņojušies. Es to saprotu, un tomēr tas man izraisa būtiskas bažas. Mēs visi finanšu krīzes laikā esam bijuši spiest pieņemt grūtus lēmumus. Un tāpēc ir saprotams, ka nacionālisms un populāru, populisms paceļ savas gai, galvas. Manas lielākās bažas būs tādas, ka mēs pavērsīsimies uz iekšpusi un nevis atvērsim sirdis un prātus uz ārpusi. Tas ir īpaši bīstami šajā situācijā, kad mums būtu jāmēģina apspiest ekstrēmistu balss, kuras vēlas Eiropu apstādināt. Mēs nedrīkstam ekonomiskajiem un sociālajiem izaicinājumiem sagraut integrācijas, Eiropas integrācijas nākotnes ideju. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut, lai debatas par Eiropas nākotni būtu tikai ekstrēmistu, politisko ekstrēmistu rokās. Būs tādi, visbiežāk no Eiropas ārpuses, ka mums vajadzētu redzēt Eiropu kā Amerikas Savienotās valsts, nerunājot par demokrātisko leģitimitāti un dalību valstu atbildību. Es izprotu arī, es nesaprotu tos, kuri apgalvo, ka Eiropa šobrīd iedalās ziemeļos un dienvidos. Kāpēc? Ja mēs vēlamies Eiropu celt kopīgi, tad mēs nedrīkstam runāt par šādu iedalījumu. Mums būs jāpieņem nepopulāri lēmumi, un tomēr mums ir jābūt vienotiem. Priekšsēdētāja kungs, godāta deputāte, Politiskajiem līderiem ir jāuzņemās vadība, lai tiešām virzītu Eiropu cauri šiem vētrēnajiem ūdeņiem. Mums ir jāpiedāvā cilvēkiem pragmatiskāka integrācija, jo tas ir vienīgais ceļš, kā Eiropai virzīties uz prieku. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas tālāka integrācija būtu godīga. Viegli tas nebūs bet eh, mēs varam to izdarīt, ja mēs strādāsim pie Eiropas integrācijas tādējādi, ka tā nāks par labu pilnīgi visiem. Citiem vārdiem runājot, mums ir jādodas par godīgas integrācijas ceļu. Es saprotu, ka cilvēki dažādās dalību valstīs un dažādos dzīves momentos dažkārt domā, ka Eiropa šobrīd nav visgodīgākā, bet varbūt, ka Eiropa var būt godīga un taisnīga visiem nākotnē? Domāju, ka var. Godīgai integrācijai ir jābalstās uz Eiropas Savienības vērtībām un uz, tādām, uz tādiem noteikumiem, kurus respektētu visi. Taisnīga integrācija nozīmē, ka visas dalību valstis dotu savu artavu šajā integrācijā. Mums ir jātic viens otram, bet mēs nevaram šo atbildību uzlikt tikai uz citu pleciem. Un vissvarīgākais Taisnīga integrācija nozīmē to, ka Eiropas Savienība darbotos tādajādi, lai cilvēki justu savu iesaistību. Tas ir jautājums par demokrātisko leģitimitāti un par iesaistīšanos. Kā redzat, dāmas un kungi, es šeit nerunāju par ko ārkārtēju. Es runāju par piezīmētām lietām. Vienīgais, ko vēlētos redzēt, lai mēs lēmumus pieņemam balstoties uz Eiropā pieņemtiem lēmumu procesiem. Mums ir nepieciešams rast risinājums, bet katrai dalību valstī ir jāstrādā pie tā, lai mēs veicinātu uzticēšanos mūsu starpā. Runāsim atklāti. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas un mums ir nepieciešams vairāk dalību valstu atbildības. Viens nevarēs pastāvēt bez otra. Prieksēdētāj kungs, ļaujiet man paskaidrot, kā es raugošu šo integrāciju. Es vēlētos pieminēt trīs aspektus un paraudzīšos uz tiem no integrācijas viedokļa. Vispirms, ir jāciena tās Eiropas vērtības, kuras kopīgi esam pieņēmuši, un jāizpild arī tie noteikumi, kurus esam, kurus esam pieņēmuši. ES ir kas daudz vairāk, ka tikai brīvas tirzniecības zona. ES balstās uz kopīgām vērtībām, un mums ir jāiestājas par šiem vērtībām tad, kad tās tiek apdraudētas. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim uzticību paši savās acīs. Iedzīvotāji mums vairs neticēs. Ja mēs necīnīsimies pret korupciju un pret eh, taisnīgumu apkarošanu, ja mēs necīnīsimies pret nodokļu paradīzēm, tad mēs neredzēsim labāku Eiropu. Mēs esam vērtība Eiropa, un mēs esam vienojušies par to, ka taisnīga integrācija balstīsies uz demokrātijas principiem. Mēs esam nolēmuši, ka ka vara, ka spēks tiks aizstāts ar likumspēku. Eiropas kontekstā mums ir jāpiemēro kopienas metode. Šodienas paradoks debatēs ir tāds, ka spēcīgas Eiropas institūcijas dažkārt tiek uzskatīts par draudu dalību valsts suverenitātei. Patiesībā ir pilnīgi pretēji. Taisnīgums un Eiropas institūcijas aizsargā dalību valsts, īpaši mazās dalību valsts. Otrais. Mums ir nepieciešams ieviest pareizo līdzsvaru starp solidaritāti un atbildību. Eiropas Savienība balstās uz solidaritātes principiem, un tas ir ļoti būtiski. Somija vēlas piedalīties šajā darbā. Mēs vēlamies palielināt savu ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Eiropas Savienība vēlas palīdzēt tām valstīm, kam atbalsts ir nepieciešams, īpaši finansiāls atbalsts. Mēs, izmantojot krīzes menedžmenta instrumentus un tiešos aizdevumus caur Eiropas centrālo banku, palīdzam šīm valstīm. Un tomēr solidaritāte iet roku rokā ar atbildību, dalību valstu atbildību. Ikvienai dalību valstī ir politiska lēmuma pieņemami tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Eiropai ir jāpalīdz dalību valstīm, ka tas ir nepieciešams, un tomēr katrai dalību valstī ir jāuzņems pašai sava atbildība, lai sakārtotu grāmatvedību. Tie, kuri vēlas izdot naudu, tiem ir jādomā arī par to, kā šo naudu iegūt. Dalību valstu valdības ir atbildības savu parlamentu priekšā par to, lai sakārtotu grāmatvedības bilanci. Trešais. Lai padarītu Eiropu spēcīgāku, mums ir nepieciešama dziļāka integrācija. Mana valdība iestājas par ciešāku integrāciju, bet tam ir nepieciešams visu dalību valstu atbalsts. Mūsu viss eh, būtiskākais uzdevums ir radīt jaunas darba vietas. Šobrīd Eiropā daudz īpaši jauni cilvēki ir bez darba. Tā ir problēma visos sabiedrības slāņos, bet eh, viss traģiskāk tas skar tos, kuriem jau tā ir bijuši nelieli ieņēmumi. Pagājušajā nedēļā es viesojos Lisabonā, un man bija iespēja runāt ar Lisabonas universitātes studentiem. Mani pārsteidz šo studentu zināšanas un enerģija, un pārsteidz arī tas, cik lielā mērā studenti ir nobežījušies par savu nākotni. Es ļoti labi zinu, kā viņi, kā viņi jūtas. Es atceros Somijas 90. gadu finanšu krīzi. 90. gadu sākumā pār par 20% Somija bija bez darba, un Somija bija bankrota priekšā. Pār par 10% no IKP tika, bija kritums par 10% IKP pāris gadu laikā. Toreiz es biju students. Un es principā biju pārliecināts, ka mums nekad nebūs darba. Mēs pat nevēlējāmies beigt universitāti, jo bija daudz drošāk palikt universitātē un saņemt stipendiju. Tagad, raugoties atpakaļ uz šiem gadiem, pat e, manas domas ir tumšas un atmiņas pelēcīgi iekrāsotas. Somijai izdevās izķepuroties, bet Somija vēl joprojām maksā, sociālā ziņā maksā par 90. gadu krīzi. Dāmas un kungi, padarīsim darba vietu radīšanu par mūsu galveno uzdevumu. Jo nekas nav tik svarīgs, kā radīt darba vietas, kuras būtu ilgtspējīgas. Ja jau mēs zinātu, kā to izdarīt, mēs jau būtu gājuši šo ceļu. Es atbalstu Eiropas Savienības eh, ideju uh, 6 miljārdus no Eiropas budžeta atvēlēt jauniešu bezdarba apkarošanai. Un es atbalstu arī tā saucamo jauniešu garantijas konceptu. Ir ļoti svarīgi, lai jaunieši ticētu Eiropai. Vissvarīgākais šobrīd ir mūsu spēja palikt konkurētspējīgiem globālā līmenī. Eiropā ir jākļūst eh, konkurētspējīgākai, lai uzņēmēji vēlētos radīt jaunas uzņēmumus un arī jaunas darba vietas. Un šeit mums vajadzētu izmantot jauno tehnoloģiju pārsvaru. Eiropas ekonomikas nākotne būs saistīta ar eh, reformām un atvērtību. Mums ir jāstrādā par labu tirgumu un nevis jābremzē tās priekšsēdētāja kungs. Mēs esam darījuši daudz, lai nodrošinātu Eiropas ekonomisko sakārtotību. Es vēlētos pateikties parlamentam, jo jūs esat pieņēmuši ļoti svarīgus likumdošanas aktus, tādus kā sešpakotne un divpakotne. Tagad svarīgākais ir šos likumus, šos normatīvos aktus īstenot dzīvē. Struktūrālas reformas nedos augļus vienas dienas laikā, bet tas ir būtisks ekonomisks stimuls, kas iespējams nesīs augļus pēc kāda laika. Ja mēs īstenosim šos jaunos likumdošanas aktus, ekonomika kļūs stiprāka. Pie tām tas nav tikai no ekonomiskā viedokļa raugoties, tam ir arī loģisks pamats. Godātais priekšsēdētāja kungs, iekšējais tirgus un iekšējā tirgus veicināšana ir Eiropas integrācijas stūrakmens. Mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz un tomēr nepietiekam daudz. Eiropā preces pārvietojas pietiekami veiksmīgi un tomēr pakalpojumi ne. Tāpēc pakalpojumu direktīvas īstenošana dzīvē ir tik ārkārtīgi svarīga. Digitālais iekšējais tirgus pieprasa pieprasa, lai mēs radītu iespējas ekonomiskai izaugsmai. Komisija ir novērtējusi, ka Eiropas Savienības ekonomika varētu pieaugt 2000, līdz 2020. gadam par 500 miljardiem. Būtu muļķīgi neizmantot šo potenciālu, ko sniegt digitālais tirgus. Digitāla tirzniecība un digitālais iekšējais tirgus ļoti strauji attīstās Attīstīšanās ir sākusies ar Eiropas parlamenta palīdzību, un tomēr mums ir jāpalīdz daudz spēcīgāk. Mums ir nepieciešami noteikumi, kuri atteiktos no patreiz digitālajā iekšējā tirgu esošiem eh, šķēršļiem. Priekšā tādai. Mūsu uzdevums ir atbrīvot to ne, apjomīgo ekonomikas potenciālu, kas ir mūsu tirniecībā, lai radītu darba vietas. Eiropas komisija ir lēsusi, ka paredzamā ambiciozā privās tirniecības plāna īstenošana varētu radīt vairāk kā 2 miljonus darba vietu Eiropā. Mums ir jāatver tirgi un jādod Eiropas uzņēmumiem iespējas, tās iespējas, kas tām, tiem ir vajadzīgas. Europeerna har både den skicklighet och den kreativitet. Eiropas eh, radošums šobrīd tiek augstu novērtēts, un tas ir nepieciešams, lai mēs strādātu globālā līmenī mums ir jāuzticās pašiem te, sev. Protekcionisms tikai ir šķēršļu radītājs. Mums ir jātur roka uz pulsa, lai veicinātu pasaules ekonomikas attīstību. Investīciju sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm un Japānu ir ļoti veiksmīgs sākums. Mēģināsim neieslīgt detaļās, mēģināsim iet šo ceļu līdz galam un ātri ir ārkārtīgi e, svarīgi, lai mēs stiprinātu monetāro savienību, un galvenais ir stiprināt Eiropas Banku Savienību. Eiropas Banku Savienība ir taisnīgas integrācijas piemērs. Mēs nedrīkstam maksāt baņķieriem par to, ka viņi ir uzņēmušies pārāk lielu risku, nedrīkstam par to maksāt ar nodokļu maksātāju naudu. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, trīs momenti, ko darīt Eiropai nākotnē. Vispirms mums ir nepieciešams Eiropas enerģijas tirgus kopīgs. Enerģija ir Eiropas ekonomikas sirds. Šobrīd globālā konkurence ir samērā liela, bet Eiropai ir jātīst savs iekšējais enerģijas tirgus. Mums ir jāatsakās no subsīdijām, kas kropļo enerģijas tirgu. Mums ir nepieciešams vairāk investēt energo invest, infrastruktūrās, uh, un tā saucamajos zemoglekļa izmešu tehnoloģijās. Daudz ir ticis runāts par emisiju tirzniecības schēmu un par to, kā to tālāk attīstīt. Otrais. Ir nepieciešama konkrēta rīcība Eiropas drošības un aizsardzības politikā. Eiropai ir jāaizņems lielāka atbildība par savu drošību. Tas nozīmē, ka mums ir daudz ciešāk jāsastrādājās. Ciešāka sadarbība tikai tad mēs varēsim tikt pāri gan finanšu ierobežojumiem, gan arī drošības izaicinājumiem. Es eh, ar lielu interesi piedalīšos decembrī paredzētajā Eiropadomas sēdē, samitā. Un visbeidzot, mums ir jāpaplašinās. Eiropas Savienībai ir jābūt atvērtai tām kandidātu valstīm, kuras ir izpildījusi iestāšanās kritērijas. Priekšsēdētāji kungs, Eiropa parlamenta vēlēšanas notiks pēc gada. Šīs vēlēšanas būs ļoti, ļoti svarīgas. Savā veidā tas būs Eiropas Savienības demokrātiskās leģitimitātes pārbaudījums. Ir jārunā par Eiropas Savienības tālāko demokrātisko virzību. Nekad mums nav bijuši tik grūti laiki kā šobrīd Eiropas Savienībā, bet mums ir par ko cīnīties un mums ir jācīnās spēcīgi. Eiropas Savienība ir gatava nodrošināt mieru, stabilitāti un labklājību saviem iedzīvotājiem. Mēs turpināsim iet šo ceļu. Eiropas Savienība no krīzes pacelsies kā fēniks. Protams, tas prasīs laiku un ceļš būs ērkšķains, bet mums uzmanība ir vairāk jāvērš uz to, kas mūs vieno, un nevis uz to, kas mūs šķeļ. Mums ir jāveicina savstarpējās uzticēšanās saglabāšana, jo tikai kopā mēs būsim daudz stiprāki nekā katrs atsevišķi summā. Eiropas integrācija, taisnīga integrācija ir labākais ceļš uz spēcīgu Eiropu un labākais, kā mēs varam saglabāt cilvēku uzticēšanos Eiropas projektam. Paldies! Vielen Dank, Herr Premierminister Katajs. Paldies premjerministram Katainenam. Vārds eh, komisijas vārdā tās priekšsādātājiem Barozo. Priekšsādātāji, premjerministra kungs, godātie deputāti. Pirms sāku savu uzrunu, es tomēr gribētu arī komisijas vārdā paust visdziļāko līdzjūtību Bostonas spridzināšanas upuriem un tiem, kas tika ievainoti šajos eh, vardarbīgajos uzbrukumos vakar. Mēs nosodām visa veida vardarbību un atbalstām solidaritāti, paužam solidaritāti mūsu amerikāņu draugiem šajā ārkārtīgi skumjajā dienā. Priekšādātāji premjerministri, mums godātie deputāti, Man ir ārkārtīgi lieks prieks, ka var izteikties šodien Eh, brīdī, kad Somijas premjeras Katainēna kungs lūk stāsta mums par Eiropas Savienības nākotni un to, kā Eiropas Savienība virzies uz priekšu, ievadot un ir ieradies šeit parlamentā. Gribu pateikt paldies premjeram par viņu ļoti personīgo ieguldījumu Eiropas projekta veidošanā. Katainēna kungs ir parādījis, ka ļoti spēcīga apņemšanās spēcināt demokrātiju, pārskatāmību un dialogu Eiropas Savienībā. Uh, var nest rezultātus. Somijas prezidentūra un jūsu valsts atbalsta tādu Eiropas Savienību, kas ir vērtību kopiena pirmām kārtām. Un tad nonāk pie savu pirmā punktu, ko gribēju jums izklāstīt, respektīvi gribēju runāt ar jums par to veidu, kā Somija atbalsta šo pašu galveno pamatu, kas ir Eiropas Savienības pamatā, respektīvi tiesikum, tiesiskums un iedzīvotāja tiesības. Neskatoties uz to, kāda ir valsts, kāds ir tās ekonomiskais svars, vēsture un kultūra, e, katra valsts ir daļa no Eiropas Savienība un tā, daļa no Eiropas Savienības, un tā ir kopējas vērtības ar visu Eiropas Savienību, un jāizrāda vienāds respekts pret visu valstu iedzīvotāju un katru iedzīvotāju tiesībām un vēlmēm. Un šajā kontekstā Somija ir ļoti labi parādījusi, ka tie nav tikai vārdi. Un ne jau valsts lielumam ir nozīme tad, kad uz priekšu tiek virzītas sarunas Eiropas Savienības jomā. Nē, tā ir apņēmība un vēlme idejas aizstāvēt. Te runājam gan par tādiem jautājumiem kā paplašināšanās, līdz pat tādiem, tādām lietām kā digitālā pasaule. Tāpat tas attiec arī uz tiesiskumu un aizsardzības politiku. Somija visās šajās ziņās ir bijusi tā vadošā bākuguns, kas ļāvus Eiropas Savienībai tālāk virzīties uz priekšu. Runājot par tiesiskumu, premjers ļoti pareizi teica, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Līdzīgi, līdzīgi domā arī komisija, īpaši šajos laikos, kad reformas uzliek papildus logu mūsu sabiedrībai nozarē. Tieši tāpēc mēs virsam uz priekšu mūsu priekšlikumus par nodokļu izvairīšanās apmaksāš, apkarošanu, tā lai varētu iegūt papildus ie, ieņēmumus, jo galu galā runām gandrīz par vienu triljonu eiro, kas ik gadus tiek zaudēts tāpēc, ka cilvēki izvairs no nodokļu maksāšanas un uzņēmumu tāpat. Un e, tāpat tas ir, protams, kon, svarīgi arī daudzgada finanšu plāna ietvaros. E, šādi nesamaksāt nodokļi rada papildus slogu katram nodokļu maksātājiem. Gal galā šie labie nodomi beidzot jāpārvērš par darbiem, un tāpēc es aicinu dalību valsts pēc iespējas ātrāk vienoties par komisijas priekšlikumu par uh, krājnodokli un veicināt uh, Eh, veicināt nolīgumu slēgšanu ar Šveici un citiem, citām eh, valstīm pie Eiropas Savienības robežām, lai apkarotu PVN krāpšanos. Uh, Tāpat arī gribu mudināt dalību valstis visas izteikt apņēmību un rīkoties, lai konkrētajos eh, termiņos varētu pieņemt tiesību aktus, kas apkarotu nodokļu paradīzes saskaņā ar priekšlikumu, ar ko nāca klajā komisija pagājušā decembri. Es domāju, ka Somija ir tā valsts, kas atbalsta šos jautājumus. Turklāt tā nāca klajā ar iniciatīvu organizēt eh, kopēju semināru par šiem jautājumiem kopā ar komisiju šī mēneša otrā pusē. Premjerministra kungs, priekšsādātā kungs, godātie deputāti, nesen eh, Dublinā teicu runu par konkurētspēju, un es uzsvēru, ka Somijas nostāja tiešām ir vadoša pasaules ekonomiskajā formā. Somija ir tā, kas ir trešā pēc konkurētspējas pasaulē. Visā Eiropā tagad, kad meklējam izēju no pašreizējās krīzes un domājam par to, kā veicināt ilgtermiņu konkurētspēju, ir ārkārtīgi svarīgi skatīties uz, so, skatīties uz Somiju, ņemt vērā tās mācības, ko viņi guvuši no savas pieredzes. Tās bija ļoti grūtas mācības, Un tas nāca viss pēc tam, kad 90. gados Somija piedzīvoja milzīgu krīzi. Un tomēr tā bija spējīga spērt būtiskus soļus un grūtus soļus reformu jomā, atgūstot starptautisko konkurētspēju un saglabājot arī sociālā tirgus ekonomikas pamatelementus. Tas ir tas process, kuram šobrīd vajadzētu sekot arī daudzām dalībvalstīm, un Somija šāda veida procesus atbalsta, izrādot solidaritāti. Somija turklāt aktīvi darbojas Banku Savienības veidošanā. Notikumi Kiprā ļoti labi parādīja, cik svarīgi ir šāda veida savienība, un tas, protams, nu pat ir vēl steidzamāk kā jebkad iepriekš. Tāpēc priecājos, ka pēc intensīvā darba trialogos esam nonākuši pie gala viedošanās par vienošu, vienotu uzraudzības mehānismu. Komisija nāks klajā ar tālākiem priekšlikumiem arī par vienotu banku uh, glābšanas eh, sistēmu un noteikumiem. Bet galvenais ir tas, ka jā, tas ir visi šie procesi jāredz nevis tā, kā tāds vienreizējs pasākums, bet gan kā darbība, kas jāturpina ikdienas. Somija to ir parādījusi, un Somija ir ļoti labi demonstrējusi to, kā tā turpina visus šos centienus dienu no dienas. Somija tāpat ir iesaistījusies dialogā ar saviem Eiropas partneriem, izklāsta savas idejas, apspriež bažas, kas tā ir radušās un aktīvi iesaistās risinājumu meklēšanā. Tā ir ļoti aktīva Eiropas Savienības locekle. Gribu teikt paldies premjeram par to, ka viņš šo pieeju ir veidojis Un paldies, ka viņš šo sadarbību tiešām ir turpinājis, padarījis vēl ciešāk un gribu teikt paldies Somijai par tās apņēmību uh, līdzdarboties Eiropas Savienībā visā pilnībā. Paldies Barozo kungam. Tagad tautas partijas vārdā tās priekšsādātājs Dola kungs. Priekšsādātājs godātie, godātais komisijas priekšsādātājs godātais premjera deputāti. Es gribētu pievienoties eh, tiem, kas runāja par līdzjūtības izteikšanu eh, spridzināšanas upuriem Bostonai. Arī mēs tautas partijā eh, paužam līdzjūtību un tiešām uzskatām, ka terorisms ir jāapkaro visās tā formās. Uh, vienalga, no kurienes tas nāk, tas nav normāli, ka sabiedrībā, kur galvenais ir bīdrība, brīvība un tiesības, terorismam vēl ir vietas, un tāpēc jāvērš pret vardarbību. Galu galā tie bija cilvēki, kas ieradās tikai uz sporta pasākumu, sporta pasākumu, kas ir uh, gaišs un priecīgs notikums, un tāpēc ir pilnīgi nepieļojama kaut ko tādu var aptumšot šādi vardarbības draudi. Ir jācīnās par terorismu. Premjerministra kungs, es klausījos jūsos ļoti uzmanīgi un varu jums piekrist ļoti, daudz, ļoti daudzās lietās, ko jūs teicām. Piemēram, piekrītu un gribu padalīties ar jums vairākos novērojumus, kā arī uzdot vairākus jautājumus. Eiropa ir vairāk nekā tikai projekts, jūs teicāt. Jā, tā nav tikai ekonomiskā integrācija, tad mēs runājam par kopīgām vērtībām. Jums bija taisnība, kad par to atgādinājāt. Un šobrīd Eiropa būtu vēl spēcīgāka, eh, ja, ja, ja ir, ir vēl spēcīgāka, un ka, katrs pa vienam mēs nevarētu to izturēt. Nu, skatīsimies kaut vai uz Islandas jautājumu gadījumu, kad tā bankrutēja, bet Katēnen kungs, es domāju, jā, jācīnās ir pret visu veidu ekstrēmismu. Un jārunā patiesi vārdi, taisnība, ir jābūt atbildīgiem, bet jābūt arī solidāriem. Un jāskatās tālāk nekā tikai integrācija. Nedrīkstam baidīties arī no grūtiem krīzes brīžiem, kad visiem ir ten, tendence ierauties sevi un domāt tikai par sevi. Nē, jāveido fiskāla sabiedrība. Te mēs nerunājam par tādu vienādošanu, nē, runājam par harmonizēšanas pasākumus. Tas nozīmē spēku saliedēšanu. Tas attiec arī uz mūsu darba metodēm gan attiecībā uz tādām lietām kā pensijas vecums, gan sociālo sistēmu. Te visam ir vajadzīga vienota bāze. Vienotais tirgus jau ir devis daudz, pan, daudz panākums un sasniegums, bet vēl ir tādas vietas un aspekti, pie kuriem mums ir jāstrādā, kur ļoti vēl daudz nevēlama. Un jūs taču zināt, par ko es runāju. Tā es runāju arī par uh, nodokļiem, konkurences kropļošanas iespējām. Un vēl viena ļoti būtiska lieta ir arī tā, ka ir ļoti atšķirīgi dažāda veida nodokļi uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs. Un tāpēc ir vajadzīga fiskālā harmonizācija. Bez tās nebūs iespējama godīga konkurence. Uzņēmumiem bu, uzņēmumi būs spiesti pārvietot savas darbības, savu darbību uz citām valstīm, un tas nav pareizi. Uh, Eh, atcerēsimies, protams, arī par bezdarbu. Daudz uzņēmumu ir tikuši likvidēti, darbvietas ir zaudētas, un problēma, ar ko sastopamies šobrīd, ir tas, ka dalībvalsts katra savā plānā pa savam mēģina šo problēmu risināt, bet ir vajadzīgs vairāk kopīgas Eiropas. Un jūs, premjerministra kungs, esat to sapratuši. Eiropai ir jārīkojas, bezdarbs ir milzīga sērga, bet tepat laikā, protams, ir arī nodarbinātības veicināšanas plāna Eiropā. Nu, diemžēl gan tas parasti nav vienu vietu. Bet kāpēc tad mēs nevarētu lūk bezdarba ziņā arī izmantot Eiropas mēroga risinājumus? Un tieši tāpēc mēs varētu, piemēram, izmantot visu šo kopējo Eiropas potenciālu. Tas attiec arī uz izglītību, pētniecību, uz um, kohēzijas politiku. Uh, Mums ir spēja rīkoties, mobilizēt darbu spēku. Ja neīstenosim pētniecību Eiropas līmenī, Barozo kungs, tad nebūs nekāda jēga pat valstīm dalīt atbalstu pētniecībai, kas, kam nebūs kopēja eiropeiska kodola. Un, lai uzlabātu lai uzlabotu situāciju darba tirgu, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, arī šeit esam uh, pauduši atbalstu jauniešu garantijas schēmai. Es domāju, ka tā ir svarīga, bet ir jāiet vēl tālāk, premjerkungs. Parlamenta vairākums tieši tāpat kā jūs uzskata, ka ir vajadzīga spēcīga Eiropa, ekonomiski spēcīgas dalībvalsts Eiropas Savienībā, tā, lai izmant, nodrošinātu atbilstību visiem noteikumiem, un tāpēc arī budžetam ir jābūt līdzsvarotam. Nedrīkst pieļaut deficītu. Deficīti ir jāsamazina, nedrīkstam tērēt vairāk, kā varam atļauties. Tā ir patiesība. Un tā, tikai tā mēs varēsim atjaunot uzticēšanos iedzīvotāju sirdīs, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Atsevišķām valstīm, kas īpaši cietušas krīzes rezultātā, ne, ir arī jādomā par to. Biju Grieķijā, un tur bija kāds uzņēmuma vadītājs, kas teica priekšādātā, vai man tagad vajadzētu investēt uh, Un es, te, es viņam teicu, nē, šobrīd tas nevar tā notikt, ja kredīta likmes ir tik ārkārtīgi milzīgas, un tas nozīmē, ka viņš savā valstī nevar radīt darba vietas, un tā ir problēma, kas mums ir jāapkaro, un tāpēc es vaicāju, ko darīt, lai jūs, lai mazinātu bezdarbu, un te kaut kas mums ir jādara, kaut kāda risinājuma ir jārod ir pienācis laiks domāt par to, ka varbūt vajadzētu savstarpēji uzņemties visus šos valsts parādus. Tā arī, lai procentu likums investoriem būtu vienāds visās valstīs. Es nerunāju par vienādošanu, nē, bet ekonomikā tas ir svarīgi, un tas ir jautājums jums. Mums ir jāpiedāvā gan palīdzība, gan kredīta par normālām likmēm, tā lai procentu likmes nebūtu neiespējams un varētu uzņēmumu saņemt kredītus, radīt darba vietas e, un tālāk turpināt investīcijas. Un šāda veida daļai parāda savstarpēju uzņemšanās, novestu pie labākas pārvaldības. Tas nozīmē arī savstarpējas garantijas, kas, protams, novērstu kaut kāda veida subsīdiju izmantošanu. Katrai valstī, protams, ir jāpārliecinās, ka tā ir makstāt spējīga. Tas novestu pie atbilstīgas Eiropas konverģences, un kolēģi, jums ir vajadzīga daudz lielāka arī savstarpējā saskaņotība, lielāka integrācija, un jūsu runa, ministra kungs, pilnīgi noteikti ir bija par to. Un, Un nu, noslēgumā es atvainojos, ka es esmu aizrāvies mazliet savā runā, bet viss šī darbvieta meklēšana, tas man ir tik sirdī tuvs jautājums. Un vēl lūk, ko gribēju teikt. Gribēju teikt, ka mūsu vēsture mums ir parādījusi, ka jo vairāk mēs liekam galvas un spēkus kopā, jo vairāk varam sasniegt gan šajā kontinentā, gan Eiropā, gan pasaulē. Nu, lai tad Eiropa mums arī turpmāk palīdz šajā darbā. Paldies! Herr eh, Kollege Dohl. Dola, kungs, jūs izraisījāt veselu vētru tribīnēs. Un uh, Man, man diemžēl ir jāsauc pie kārtības tie, kas neievēro mūsu reglamentu un, un pauž savus politiskos viedokļus citu runātāju runas laikā tribīnēs. Bet tagad dosim vārdu sociāldemokrātu frakcijas pārstāvim, tās priekšsādātājiem Svobodas kungam. Priekšsādātāji Es vēlētos uh, sākotnēji paust atbalstu tām, ko parlamenta priekšsēdētājs jau sacīja par notikumiem Bostonā un paust savu līdzjūtību upuriem viņu piederīgajiem. Um, premjerministra kungs, godīga integrācija bija tas, uh, ko jūs uzsvērāt savā runā. Es uh, tam varētu piekrist, varbūt ne visās detaļās, bet kopumā jā. Tas ir tas, par ko Eiropai būtu jācīnās. Uh, Pašreizējā situācija ir bezdarba rādītāji, politiskā situācija, tas viss liek mums rīkoties, un ja Eiropas eh, Savienības iedzīvotāji eh, nav viensprāts ar Eiropas politiku, aizvien vairāk cilvēku nostājas pret Eiropas Savienību. Mums ir jāvēršas pie iedzīvotāju bažām un jāuztver tās nopietni, neieslīkstot populismā. Un no otras puses premjerministra kungs, mums ir jābūt godīgiem pret uh, iedzīvotājiem. Jūs runājāt par Somijas ekonomisko situāciju pirms vairākiem gadiem, kad tā vēl nebija Eirozonā. Uh, Vai arī varētu pieminēt Latvijas gadījumu, kas atkal un atkal tiek piesaukts, un ne Somija, ne Latvija tās krīzes laikā neatradās Eirozonā. Eirozonā situācijas mēdz būt atšķirīgas, solidaritāte ir atšķirīga, ir vairāk Eiropas līmeņa risinājumu. Tāpat jāuzsver, ka mēs vēl joprojām atrodamies depresijā, recesijā, ko diemžēl sekmēja pašas Eiropas Savienības politika kā lai mēs pārliecinam iedzīvotājus, piemēram, līdzdarboties darba tirgus reformā, ja galvenais vēstījums no Eiropas Savienības ir sociālo izdevumu samazināšana, piemēram, līdzekļu samazināšana izglītībai. Jūs pieminējāt Portugāles iedzīvotājs, ir lieliski, ka jūs tur devāties, bet vai jūs pajautājāt iedzīvotājiem, ko viņi domā par trojkas sarunām? Uh, par Eiropas Savienības politiku viņu pašu valstī, par to, ka Trojka vienojās par uh, pakotni, par kuru Portugāla vēlāk teica, ka tā nav konstitucionāla. Nu, tāda lūk ir politika, ar kādu šobrīd nāk klajā Eiropas Savienība, un šī politika mums būtu jāmaina nekavējoties. Jums ir taisnība, godīga integrācija nozīmētu sadarbību starp ziemeļiem un dienvidiem. Uh, Es vairāk kārt esmu viesojies Somijā un esmu mēģinājis tikties ar iestādēm, ar jaunajiem uzņēmumiem. Somijā ir ļoti daudz uh, labu lietu, kas būtu jāparāda, un uh, te ir runa arī par mikroekonomisko attīstību. Kāpēc mēs nevarētu izmantot sadarbības modeļus starp ziemeļiem un dienvidiem? Uh, lai parādītu, kā ir veicams izmaiņas. Bet tagad atgriezīsimies pie makroekonomiskās situācijas. Vicepriekšsēdētājs eh, un komisijas priekšsēdētājs bieži vien saka, nākamgad būs labāk un datus turpinās jau daudzus gadus. Esot gaismu tuneļu galā, bet mēs to neesam redzējuši jau gadiem, un šie solījumi ir viss, ko Eiropas iedzīvotāji pieredz šobrīd. Trojka nedarbojas aizvien vairāk trojkas dalībnieku vairs nesaprot, kas par ko ir atbildīgs. Es domāju, ka mums būtu jāpārtrauc šī kārtība. Komisija ir atbildīga par daudzām politikas stratēģijām Rēna kungs, un es vēlos, lai viņš uzņemas atbildību, nevis tiek vainota Trojka, Eiropas centrālā banka, Starptautiskais valūtas fonds, komisija Mē, ir jāpanāk, lai komisija uzņemas atbildību. Protams, komisijai jāpiekrīt šādai kārtībai, un mums arī jāmaina sava retorika, jo iedzīvotājs aizvien vairāk kaitina šāda rīcība no mūsu puses, un te ir jāpiemina situācija Kiprā, ne tikai Portugāla un daudzas citas valstis. Tālāk ir jārunā par izaugsmes elementu. Ir vajadzīga lielāka izaugsme, lai pārliecinātu iedzīvotājus par reformu vajadzībām. Taču Psiholoģiski mēs nevaram viņus lūgt līdzdarboties reformās, ja tās nesniedz nekādu cerību. Iedzīvotāji saka, nav izaugsmes e, līdzekļu. Mēs pasūtījām pētījumu neatkarīgai institūcijai un noskaidrojās, ka triljons eiro gadā tā ir nauda, ko savā darbībā zaudē Eiropas nodokļu iestādes. Ja mēs atgūtu kaut daļu no šiem līdzekļiem, mēs varētu finansēt ekonomiskās izaugsmas projektus Eiropā. Un, kad plašsaziņas līdzekļos uh, šis jautājums uh, sāk atspoguļoties, pat Kamerona kungs sacīja, ka ir laiks atmosties un apzināties reālo situāciju un uh, apēst pašiem to, ko mēs esam sabrūvējuši. Nu, varbūt Kamerons arī pats uh, reizēm kaut ko sabrūvē, taču galvenā doma ir uh, patiešām apēst šo brūvējumu. Un uh, mēs tagad uzmanīgi vērosim, ko valdības darīs. Mēs vairs netiksim cauri ar skaidrojumiem un solījumiem. Ir runa par godīgu integrāciju. Nav godīgi tas, ka daudzi uh, bagātnieki var nogādāt savus līdzekļus nodokļu paradīzēs un izvairīties no nodokļu maksāšanas. Kāpēc Eiropā nav kaut kas līdzīgs korporatīvajam godīgu nodokļu aktam, kā tas ir ASV? Kāpēc mēs nevaram vienoties spēkos ar citām valstīm? Mums ir vajadzīga palīdzība. Luksemburga jau ir rīkojusies, Austrijai būs jārīkojas. Un, uh, Tikai tad mums veidosies kopīga stratēģija, mums vajadzēs atbalstīt komisāru Šemetu kopīgas stratēģijas veidošanā pret izvairīšanos no nodokļu apiešanas. Man ir prieks, ka arī jūsu referents Langenkungs strādā pie šī jautājuma, un es ceru, ka mēs varēsim rīkoties, lai pieliktu punktu šai problēmai. Bet, protams, ir jāstrādā arī pie lielām nodokļu atšķirībām Eiropas Savienībā. Mums nav vajadzīgs vienots nodoklis. Uh, bet uh, jāapzinās, ka nav labi, ka daudz uzņēmumu no Portugāles dodas, piemēram, uz Nīderlandi, nevis lai investētu, bet lai ietaupītu uz nodokļiem. Te nav nekādas runas par godīgumu, par Eiropas līmeņa sadarbību, par nacionālo atbildīgumu. Un, protams, premjerministra kungs, es priecātos, ja jūs mainītu savas domas par finanšu transakciju nodokli, jo arī tas varētu sekmēt godīgumu, uh, un godīgu integrāciju. Kāpēc nepievienoties citām valstīm, kas jau ir uz šī ceļa? Varbūt, ka drīz jūs mainīsiet savas domas. Eiropas Savienības premjerministri uzņēmās atbildību uh, padomē, un es ceru, ka uh, viņi spēs šo kursu turpināt. Uh, Jāsaprot, ka caurskatāmība, godīgums un sociālajie aspekti ir ļoti prioritāri mūsu darba kārtībā, un mēs varam sniegt mūsu devumu godīgā integrācijā. Tas Eiropā šobrīd ir ļoti vajadzīgs, bet lūdzu domājiet, ka Eirozonā godīga integrācija nozīmē daudz lielāku integrāciju nekā tā bija vajadzīga, piemēram, Somijas piemērā. Caurskatāmība, vienotība Eirozonā, tas būtu labs stimuls turpmākajiem. Paldies! Es paldies, saka priekšredētājs, tālāk došu vārdu Alda grupas vārdā Gijam Fērhofštātam. Lūdzu, četras minūtes. Lielas paldies, priekšredētāji. Pirmām kārtām premjerkungs un gribu pievienoties tam, ko es un man grib pievienoties savu grupas vārdā, tiem līdzjūtības vārdiem, kas tika izteikti cietušajiem Bostonas spridzināšanas laikā. Uh, Un uh, gribu teikt arī, Barozo kungs, paldies jums par jūsu uzrunu. Zinu, ka jūs esat eksperts eiroskepsis apkarošanā, vai ne tā? Uh, un jūs, premjer, esat uh, tas, kam jācīnās ar šiem īstajiem somiem, jāpadara viņi optimistiski, jums tas izdodas. Un es domāju, ka, lūk, šīs debatas ar jums gal galā tomēr vairs neatiec tikai un vienīgi uz Somiju, tad mēs nenājam par Somijas problēmu. Un tas pat nav nekāds tradicionāls britu jautājums, šis eiroskepsis jautājums, ko redzam ar vien pieaugam. Zinam, ka šodienas mērķis ir izveidot jaunu politisku partiju, kā mēs dzirdējam. Mūsu šodienas mērķis ir apkraut skepsi, un Vācijā, lūk, ir šī alternatīva eh, partija, kuras nosaukums ir alternatīva for Deutschland, tātad alternatīva Vācijai, Un, manuprāt, tas, ko viņa aicina, viņa aicina nevis uz alternatīvu Vācijai, bet gan drīzāk pat tādu pašnāvi, uz pašnāvību Vācijai viņa aicina. Nu, vismaz tas izriet no viņa ierosinājumiem, lai kāds arī nedomātu, es domāju, pilnīgi muļķīgi viss tas, ko viņi ierosina. Vienalga, vai viņi tur grasās sadab, sadalīt Eiropu vairākos lokos, ziemeļu lokus, dienvidu lokus un tā tālāk atgriešanos pie nacionālām valodām un tā tālāk. Viņi ierosina burtiski sagraut Eirozonu. Un kolēģis, domāju, ir īstais brīdis pienācis to uzsvērt. Jo ja ir viena valsts, kas šādu scenāriju kam būtu jābaidās no šāda, šāda scenārija, kas varētu ciest tā rezultātā, nu tad tā pilnīgi noteikti ir Vācija. Un tāpēc šīs idejas, ko šī jaunā partija liek priekšā, un šīs alternatīvas Vācijai, manuprāt, ir vienkārši traģiskas. Ne tikai Eiropai, bet arī zem Vācijai. Šādā veidā mēs vienkārši sagrausim Vācijas eksportu, un īsnībā tas varētu būt gals Vācijas brīnumam. Es eh, to nesaku tikai tāpēc, eh, priekšēdētāja kungs, ka uh, man to gribētos teikt. Es to saku tāpēc, ka ir pierādījumi. NVO ir veicis pētījumu, un tā ir otra lielākā uh, banka Nīderlandē ar filiāli Londonā, un Londonas Cityjā ir veikts šis pētījums. Tātad, nu, kur vēl labāku vietu atrast šādu veidu analīzei? Tā ir neatkarīga analīze, Eh, kas ir veikta Londonas Cityjā un kas pierāda, ka eiro eh, sagraušana radīs ekonomikas eh, pamatīgu lejupslīdi Eiropā, un pirmā upure, protams, būs Vācija. Kādi tad ir skaitļi šajā pētījumā? Mans ieteikums būtu uh, sagatavot uh, 80 miljonu kopiju no šī dokumenta un izsūtīt katram Vācijas pilsonim. Eh, godājumais kungs, mums būtu jārunā ar budžeta komiteju par šo jautājumu, saka priekšēdētājs. Nu, jebkurā gadījumā sekas ir pavisam skaidras. Šajā Londonas Cityjā veiktajā pētījumā ir teikts, ka uh, valūtas eh, tiks devalvētas ar 20% vidusmēra rādītājiem, un tādējādi tiks nogalināta visa eksporta industrija Vācijā. Otrs secinājums ir šāds, ka jaunā Vācijas Deutschmarka uh, uzreiz noslīdētu līdz dolāram, un tādējādi uzreiz tiktu zaudēti 20% no tās vērtības. Tādējādi imports un arī enerģija kļūtu ārkārtīgi dārgi. Un pēdējais secinājums, ko ir uh, veicis šis, kas ir izdarīts šajā pētījumā, norāda uz to, ka Vācijas IKP nokartīsies par 10% tikai divu gadu laikā. Uh, ja eiro tiks sagrauts. Vēlreiz atkārtošu, tā nav nekāda alternatīva Vācijai, tā ir Vācijas pašnāvība. Un tas ir arī murgs Eiropai, ne tikai Eiropai, arī Lielbritānijai, tāpēc ka šajā pētījumā parādās, ka viens no lielākajiem upuriem būs tieši Lielbritānija, jo nekavējoties tā zaudēs 5% no sava IKP ja eiro tiks sadalīts. Tāpēc priekšēdētā mums nav vajadzīga nekāda alternatīva Vācijai. Mums ir vajadzīga alternatīva Eiropai. Tieši tas mums ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga politiska savienība, reāla Eiropas valdība, eh, reāla Eiropas kase. Un es arī eh, priecājos par to, ko teica Šozefs Dols, tad, kad viņš runāja par Eiropas banku tirgu. Mums ir vajadzīga banku savienība un arī glābšanas fonds Eiropā. Es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļā. Pašlaik mēs esam kļuvuši par ANO Eiropai. Mēs tagad veidojam tādu kā valstu konsolidāciju. Es nezinu, vai mēs tagad spērsim nākamo soli un kļūsim par ASV Eiropā. Es uzskatu, ka tā ir mana izvēle un ceru, ka tā ir arī jūsu izvēle. Lielas paldies Ferhofštata kungam. Tagad došu vārdu uh, zaļo frakcijas vadītājiem Konam Benditam. Uh, paldies, priekšsādātāji, godāmie kolēģi. Es esmu gatavs turpināt tur, kur patrauc runāšanu, bet eh, iepriekšējais runātājs. Jūs eh, teicāt vārdu likums, jums patīk likums, tāda demokrātijas pamatā ir normatīvi akti vai likumi. Eh, bet kopienā ir tikai viens noteikums, viens līkums, kas ir daudz svarīgāks par grāmatvedības likumu, tātad tas ir solidaritātes likums jūsu valsts, Somija, ir tāda valsts, kur ir laba sociālā kohēzija, kur ir arī solidaritāte, un tas viss ir ļoti iespaidīgi. Bet tikai eh, jūs eh, esat ieradušies Eiropas telpā un jums bija eh, šī izpratne, kas ir tāda vēsa, jūs nākat no ziemeļiem, un tas ir tikai normāli. Un tā rezultātā. Tā Dažkārt jūs tiešām nesaprotat, patiešām nesaprotat, kas īsti notiek Eiropā. E, saprotiet, dažkārt man ir tāda sajūta, ka jūs runājat tā kā Nokijas pārstāvis, jūs e, skaidrojat problēmas. Protams, jūs esat ļoti labs soms, jūs patiesi īsts soms, bet īstenībā šī problēma nav tīri somiska, tā, tad jūs nesaprotat pašu būtību. Ko es gribēju teikt? Es teikt, gribēju, ka šodien e, jums nebūs solidāra Eiropa, ja nebūs patiesa Eiropas budžets. Jūs teicāt, jūs runājāt par Eiropas atbildību, par integrācijas atbildību un par nacionālo valstu atbildību. Jums bija taisnība, bet tiešām galu galā tagad ir krīze un mums ir jādomā kopā galu galā. Mēs nedrīkstam rīkoties noziedzīgi mūsu Eiropas telpā, mums ir jādomā par budžetu un ja rīt mēs nevarēsim izdarīt vai panākt situācija, ka budžets nav tikai tāda kase, kur ieskaita naudu dalībvalsts, ka tur ir pašu resursi. Ja mēs nepanāksim šo budžeta instrumentu, es gribētu teikt, ka mēs nevarēsim panākt neko. Vislielākā tečeres uzvara bija tāda, ka ir 20, tā ir 27 bērni, kas visi cīnās. Uh, par vienu un to pašu. Visi saka, es gribu savu naudas somu, savu naudas maisu. Un tagad me, jums ir jāved sarunas, un Somija tur piedalās, un jums gal galā ir šīs batālijas ap šo um, budžetu, un mēs varam nonākt tādā situācijā, kad mēs esam sakauti, solidaritāti, un zaudējums būs, un, un kāpēc? Tāpēc, ka tagad mums ir krīze, un tagad šīs budžets, eh, ko jūs tagad piedāvājat, 20% samazinājums struktūra fondos Grieķijai 117% samazinājuma, 27% samazinājums Portugālei. Un te ja mēs dzirdējām arī Daula kunga eh, teikto ja mēs nenonāksim pie tā priekšlikuma, kur mēs varētu patiešām samazināt parādu nastu. Uh, mēs tikai turpinam runāt, lūk, tā ir Grieķijas valdības vaina, tas ir vēl kaut kādas valdības vaina, bet galu galā tā ir tauta, tā ir uh, tie cilvēki, kas nes krīzes smagumu, un mums ir nepieciešams veidot kopīgu tagad parādu fondu, lai palīdzētu šīm valstīm. Tad, tad 1% mēnesī, ja, ja tiks maksāts par, par um, parādu, bet ja 2%, tad būs 20 miljārdi, varētu palīdzēt atkal attiecīgi um, atvieglot šo parādu nastu un tad. Un, Tādā veidā mēs varētu palīdzēt šīm valstīm atjaunot izaugsmi. Uh, priekšsēdētā kungs, ja jūs runājat par likumiem, premjerministrs kungs, ja jūs runājat par likumiem, tad ir viens likums, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas ir cilvēku likums. Ļaujiet cilvēkiem virzīties radiet politiskus apstākļus. Nedrīkst būt tāda situācija, ka politiskā situācija nav panesama, vien nevar atbalstīt racionālo ekstrēmisku. Re, lūk, tāda atbildība, un jums tā ir jāsaprot un jāuzņemas eh, Somijas premjerministra kungs. Paldies, Konbenit kungam, un tagad došu vārdu Kalinan kungam no ECR grupas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu pievienoties eh, tiem viedokļiem, ko citi izteica un izteikt līdzjūtību mūsu amerikāņu draugiem saistībā ar traģiskajiem notikumiem vakardien Bostonā. Kā daudz no šī parlamenta deputātiem sapratīs, arī daudziem konservatīviem pagājušajā nedēļā bija ļoti bēdīga, jo mūžībā aizgāja Margareta Tečer, kur arī citēja Kons Bendits. 25 gadus atpakaļ viņa noteica Brigas slavenajā runā viņa noteica Eiropas nākamo ceļu, bet eh, man jāsaka, ka tas ļoti lielā mērā attiecas arī uz notikumiem šodien. Es citēšu vienu viņas teikto. Kas mums šobrīd ir vajadzīgs? Mums ir jāpieņem lēmumu par to, kādu soli spērt uz priekšu. Mēs nedrīkstam ļaut sev vadīt utopiskiem mērķiem. Utopija nekad neiestāsies, jo mēs zinām, ka mums nepatiks, ja tā iestātos. Taču pat šodien daudzi uh, galveno uzmanību pievērš eh, tādiem utopiskiem projektiem Eiropas sakrībā. Premjerministra ar jūsu valdības palīdzību padomu manā skatījumā ir noteikusi daudz realistiskāku ceļu, kā reformēt eh, Eiropas Savienības budžetu, un no manas grupas puses mēs jūs gribam uzteikt par to. Es tikai ceru, ka jums izdosies pārliecināt par šo te gudro uh, virzība arī savus kolēģis no tautas partijas grupas sociāls. Tāpat jums ir, jūs gribu uzteikt par jūsu nostāju attiecībā uz finanšu transakciju nodokli, taču daudz ekonomiskās problēmas ir radušās no tā, ka mēs esam virsījušies nepareizi. Mēs Eiropas Savienību esam novirzījuši nost no atklātiem tirgiem, pa kur runāja Tečera un bijušais komisārs Verhoigens no sociālistu grupas lēs, ka Eiropas Savienības regulējums Eiropas uzņēmējiem maksā izmaksās 600 miljārdus eiro, un tas ir četreiz vairāk nekā Somijas IKP. Un tajā pat laikā mēs turpinam radīt aizvien jaunas likumdošanas aktus, lai gan mūsu, likumdo, mūsu ekonomika ar to netiek galā. Einsteins savukārt, Einsteins savukārt sacīja, ka neprāt var definēt tādējādi, ka cilvēki dara vienu un to pašu un gaida, ka rezultāts būs citāds. Priekšsēdētāji, eiro to ir pierādījis. Mēs esam sasteiguši projektu nepārdomāt, nepa, nepār, nepadomājot par ekonomikas sekām. Protams, dziļā krīze to tikai izraisīja, bet Eiropas Savienība ir cietoksnis, kas būvēts uz sliktiem pamatiem. Darba kārtība bija skaidra jau, jau agrākos laikos. Paties federālisti, kā piemēram Stopijas kungs, mūsu kolēģis, neatbalstīja šādu virzību. Un es atceros, ko viņš savulaik sacīja 2006. gadā. Šajā parlamentā uzstājās Beļģijas premjerministrs eh, Ferhofstad kungs, ne, nezinu, kas ar viņu notiks, Tuba kungs toreiz. Uh, sacīja, ka ir pārāk maz federālistu, kas reāli darbojas, viņi tikai slēpjas. Es domāju, ka viņš tagad Somijā vairs līdzīgs vārds neatkārto. Daži nacionālie līderi pirms 15 gadiem varbūt ir varbūt, ja viņi būtu bijuši godīgāk, tad mēs šobrīd neatrastos tādā situācijā, jo šī utopiskā projekta sekas būs milzīgs, it īpaši jums, premjerministri, jo jūs zināt, cik nepopulāri ir dažādu uzņēmumu grābšana. Eiro joprojām ir spēcīgs Somijā ģeogrāfisku iemeslu dēļ, tas ir skaidrs, bet daudz cilvēku tomēr redz, ka šī nauda aizplūst uz citiem Eiropas Savienības nostūriem un jūsu premjerministra arī gan to neatzīst, bet mums ir jābūt ļoti godīgiem par to, ko ilgtermiņā nozīmēs, kāds būs izmaksas dalībai Eirozonā, un ir jāpieņem ļoti nopietni lēmumi, ja mēs to nedarīsim, tad mēs savu uzmanību nekad nevarēsim pievērst Eiropas Savienības galvenajam uzdevumam, proti saglabāt mūsu konkurētspēju sarežģītā un izaicinājumu pilnā pasaulē. Uh, Bolkestēna kungs, bijušais premjerministrs, kas ir no jūsu partijas, Verhofstēt kungs, viņš sacīja, ka eiro ir izrādījies kā tāda kā tāds miega zāles, kas eh, ir palīdzējusi Eiropai iemikt tā vietā, lai domātu par to, kā saglabāt konkurētspēju. Kona Benditkungs izteica komentāru bez mikrofona. Mums ir jāatbrīvo nodarbinātības tirgus, jāpārstrukturē ekonomika, būtu jābūt atvērtiem tirdzniecībai un jāturpina attīstīties. Tas ir jādara Eiropai, bet uh, mēs varam mācīties no Margaretas Tečers dzīves to, ka izmaiņas ir iespējams tikai tad, ja mēs esam gatavi par tām tādam cīnīties. Es tik tiešām vēlos, lai mēs mainītos, lai Eiropas Savienība pievērstos stiprāks ekonomikas veidošanai, lai tiktu mainīts ekonomikas politikas, lai tiktu decentralizēta vara. 25 gadus pēc Tečers slavenās runas Mēs projām varam raudzīties uz priekšu, neatkārtosim pagātnes kļūdas un tā vietā vedīsim Eiropu citā virzienā. Paldies! Paldies Kalnēn kungam un tagad EFT grupas vārdā došu vārdu Teo kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Sveici Katērina kunga Eiropas parlamentā. Es Terho kungs runās, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra Katanēna kungs sveic jūs Eiropas parlamentā. Jūs sacījāt, ka Somijas līnija ir Somija atbalsta godīga integrācija, un neviens jau nav pret godīgumu, bet viedokļi varētu atšķirties, un to mēs dzirdējām arī šodien. Daudz cilvēku uzskata, ka ienākumu pārnes ir notiek negodīgi. Jūs sacījāt, ka jūs atbalstat dziļu integrāciju, bet jūs izvērties no sarežģītajiem pašmāju jautājumiem gan šeit, gan uh, savās mājās. Par federālo valsti jūs nepateicāt, vai jūs to atbalstat vai nē. Eiropas parlamentā jūs uh, varat ļoti brīvi izmantot vārdu federālā, vārdus federālā valsts. Un ja mēs runājam tālāk par šiem principiem, jo skaidrāk tie kļūst. Angela Merkele ļoti skaidri savulaik ir sacījusi, ka viņa cer, ka Eiropas Savienības darbība turpināsies, un tas ir kaut kas līdzīgs federālajai valstī. Dēvids Kamerons savukārt ir izteicis pavisam citu viedokli, premjerministra kungs. Kāpēc jūs izvērties no atbildes par šo jautājumu, tad, kad mēs runājam par kaut ko tik interesantu? Uh, Godīga integrācija sevi ietver arī tādu ļoti godīgu nostāju, vienalga, vai esat par vai pret federālu valsti. Ja jūs domājat, ka to ir jādefinē tā skaidrāk, nu tad definējiet to. Tas varētu nozīmēt arī varas koncentrāciju. Pastāstiet mums, vai jūs vairāk atbalstat Vāciju vai apvienoto karalisti. Paldies! Un tagad došu vārdu goja grupas pārstāvim Gustafsonu kungam. Paldies priekšsēdētāji, tāpat kā kolēģi, es gribētu izteikt līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm Bostonā. Es arī gribētu sveikt mūsu vidū premjerministru Katēnenkungu šeit Eiropas parlamentā. Gribētu sacīt, ka Zviedrija un Somija, protams, ir kaimiņu valsts. Mēs uh, dzīvojam cieši blakus vienotrai, un mums ir arī ļoti labas attiecības, par ko man liels prieks. Es esmu dzimis Somijā, un pēc tam man ģimene pārcēlās uz Zviedriju, tā kā man ar, man ar Somiju saist ļoti dziļas saiknes. Goe NGL grupai ir ļoti stingra nostāja pret taupības politiku, kas šobrīd valda Eiropas Savienībā. Ļoti interesanti ir tas, ka bankas neņem vērā Eiropas Savienības iedzīvotāju, parasto iedzīvotāju smago situāciju, ko ir izraisījis taupības režīms un samazinājumi publiskajā sektorā. 26 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā ir bez darba. Spānijā un Grieķijā gandrīz 4 miljoni bezdarbnieku. Uh, 50% no jauniešiem ir bez darba, un šodien bezdarbs eh, mums izmaksā vairāk nekā Eiropas Savienības budžets. Starptautiskā sarkanā krusta organizācija norādījusi, ka Eiropas Savienības lielākajā daļā, ta, eh, liel, lielā daļā šobrīd plosās krīze un valda ekstrēma nabadzība. Situācija ir ļoti nopietna, un tāpēc ir eh, jāatgriežas situācijā pirms otrā pasaules kara, lai atrastu kaut kādu kompromisu, un ir teikts, ka uh, Tālākie daži gadi arī būs ļoti grūti. Lielākie zaudētāji šajā situācijā, protams, ir cilvēki ar zemiem ienākumiem un sievietes, kurām nav darba. Viņa šie taupības pasākumi ir skāruši vissmagāk tādēļ, ka samazinās iespējas iegūt darbu, un šie cilvēki ekonomiskā viedokļa kļūst aizvien atkarīgāk no citiem cilvēkiem. So, sievietēm ir vajadzīga lielāka sociālā infrastruktūra, piemēram, bērnu aprūpe, aprūpe vecāku gadgājumu cilvēku aprūpe, un, protams, cieši sievietes, tīpaši sievietes ģimenes un it īpaši sievietes, kam ir jānes vismagākais sloks. Es esmu ļoti apmierināts par to, ka jūsu valdība ir sacījusi, ka tā vēl samazināt uh, nabadzību un uh, šo te nevienlīdzīgo ienākumu atšķirību Somijā. Tas ir ļoti būtiski, bet man jums ir viens jautājums. Ja un kādā veidā Somija rīkosies, lai samazinātu nabadzību un uh, padarītu algas vienlīdzīgākas? Uh, Kā jūs to padarīsiet un kā jūs eh, domājat, ka, ko vajadzētu darīt Eiropas Savienībā, lai to panāktu? Jūsu valdības programmā jūs esat norādījuši, ka jūs atbalstat finans, finanšu darījumu nodokli, bet jūs esat izlēmuši nepievienoties tām 11 dalību valstīm, kas gribētu ieviest šādu veidu nodokli Eiropas Savienībā. Es gribētu uzzināt, kādēļ jūs pieņēmāt šādu lēmumu. Un visbeidzot, es gribētu pateikties, ka devāt man vārdu Premjerministrs savā runā sacīja, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Es savukārt gribētu sacīt, ka mums ir nepieciešama savādāka Eiropa. Paldies! Lielas paldies. Tagad izteiksies Sinklērs kundze, kas runā pie frakcijām nepiedarēšo deputātu vārdā. Lielas paldies. Pirmkārtām es vēlētos pievienoties eh, izteikumiem par Bostonu. Es patiešām vēlētos izteikt līdzjūtību upuru ģimenēm un arī jūtu līdzi cietušajiem. Eh, teroristiem nekad nevajadzētu uzvarēt. Pašlaik mēs debatējam par Eiropas Savienības nākotni, un man ir jāsaka, ka parasti man ir grūti izteikties eh, tikai viens minūtes laikā, bet pašreizējām debatēm ar to arī pietiek. Par ko tad ir vajadz, kas tad ir vajadzīgs Eiropai? Vai mums ir vajadzīga padomjas Savienība, kas vispār ignorē uh, cilvēku viedokli, neorganizē referendumus, un ja referendumi tiek organizēti, tad neņem vērā to rezultātus un organizē jaunus referendumus pilnīgi aizmirst par parastajiem cilvēkiem, kā tas tika darīts attiecībā uz Kipru, neņem vērā okupāciju um, kādā no Kipras daļām, kaut gan Kipra jau sen ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Vai tā tiešām ir nākotne, ko mēs vēlamies Eiropas Savienībai? Nē, Eiropas Savienības nākotnē pašlaik ir nolemta. Tā nav nekāda demokrātiskā mandāta. Eiropas Savienība ignorē tās iedzīvotājus, un tieši tāpēc Eiropas Savienība uh, vairs nespēja darboties, tāpēc Lielbritānijai vajadzētu no tās pavisam drīz izstāties. Lielas paldies! Nu, šķiet, premjerministra kungs, jūs tagad uh, varēsiet iepazīties ar uh, somu viedokli, jo nākamie četri runātāji ir no Somijas. Un tās ir arī četras kolēģis, tātad sievietes, kas izteiksies. Man tiešām sajūta, ka atrodamies Somijas parlamentā. Korholas kundze, vēlētos jums teikt, ka jums ir jāievēro atvēlētais uzstāšanās laiks, jo mums ir atlicis pavisam maz laika. Lielas paldies priekšādētāji. Godājumais Katainen kungs, jūs pareizi izteicāties par godīgu, pragmatisku un uz vērtībām balstītu integrāciju pašreizējos finanšu krīzes laikos. Kamēr populisti atšķirīgās valstīs atkārto savus Eiropas Savienības lozungus, mēs, Eiropas Tautas partija, liekam uzsvaru uz Eiropas ekonomikas virzīšanu uz izaugsmi un cenšamies rast reāls risinājums reālām problēmām. Pagājušā nedēļa Tautas partijas biroja sanāksmē eh, Horvātijā Dols minēja, ka galvenais mums ir likt uzsvaru uz ekonomiku un uz izaugsmi, lai mēs varētu veidot darba vietas. Turpināšu šeit izteikties somu valodā. Ir pilnīgi skaidrs, ka katra dalībvalsts vēlas saņemt atpakaļ eh, savu naudu, bet mēs, protams, saprotam, ka tas nav iespējams. Ja katrs saņems eh, tādu pašu summu atpakaļ, tad eh, nav nekādas jēgas naudu nosūtīt uz Briseli. Taču saskaņā ar citu viedokļiem, protams, visi vēlas savu naudu saņemt atpakaļ. Mums ir vajadzīga mm, spēcīga izaugsme, tad tā būs pievienotā vērtība, bet mēs to nepanāksim, ja mēs neievērosim Eiropas Savienības pamatvērtības. Tieši tā arī sapratu Katainena kunga izteikumus. Protams, kopējais digitālais tirgus nav tāds temats, kas visiem patīk un liekas ļoti interesants, taču tas ir tirgus, kas ļauj mums piepildīt Eiropas pilsoņu kabatas. Tam ir ļoti liels potenciāls gan izaugsmē, gan arī darba vietu radīšanai. Un Somija šajā jomā ir viena no līderēm. Es vēlētos patiešām eh, izteikt apsveikumu savai valdībai par to. Eiropas digitālā tirgus integrācija nav bijusi tik ātra, kā mēs būtu vēlējušies. Visas institūcijas, bet īpaši dalībvalstis, ir par to atbildīgas. Pašlaik esmu mūsu grupas ēnu referentē par mm, direktīvu par intelektuālā īpašuma kopīgu pārvaldību. Uh, Pēc vairākām diskusijām ar iesaistītajām pusēm es vēlētos paust bažas. Radošā rūpniecība spēlē ļoti nozīmīgu lomu izaugsmas un darba vietu radīšanā. Tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt satura veidotāju pozīciju un lomu. Tātad te ir runa par mūziķiem, dziesmu autoriem un tā tālāk. Lai mēs varētu veicināt iekšējo tirgu, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas satura veidotāju nosacījumi tiktu ņemti vērā. Mēs šeit riskējam ar Eiropas konkurences un lingvistiskās un kultūras daudzveidības zaudēšanu. Es esmu ļoti pateicīga par ministra Aleksandra Stūba darbu, veicinot Somijas mūzikas industriju. Runātāja tiek pārtraukta. Lielas paldies, kolēģi, un es vēlētos jūs aicināt, cienījamie deputāti, ieņemt uh, savas vietas, un, ja jūs esat ienākuši zālē, patiešām apsēdieties un sekojiet līdzi debatēm. Līdz šim Esmu redzējis, ka ir vairāki kolēģi, eh, kas nerespektē debetes. Es vēlētos jums atkārtināt, ka pašlaik vēl notiek diskusijas. Vēlreiz atkārtošu. Godājumie deputāti, lūdzu, ja vēlaties ienākt zālē, tad ienāciet eh, arī zālē, apsēdieties un piedalieties debatēs, vai arī iet ārā no zāles. Svobodas kungs man jautāja, kāpēc eh, Uh, ministru priekšādātājs uh, Katainens uh, neatbild tagad uzreiz pēc pirmās jautājuma kārtas. Politiskās grupas mums norādīja, ka ir vajadzīgas kopīgas debates. Vismaz dienesti man ir tā informēja, Svobodas kungs. Jūs, protams, varat tagad brīnīties par to, ka es ņemu vērā visu laiku ģenerāla sekretāra norādījumus, bet nu tā tas ir, un tāpēc arī tagad es došu vārdu Jakonsāri kundzei un nevis premjerministram. Lielas paldies! Terho kungs uh, cēnija, centās uh, izspēlēt šeit uh, federālistu kārti pret Katainen kungu. Man neizdevās uzdot zilās, zilās kārtas jautājumu. Es būtu gribējusi zināt, uh, kāda ir Tērho kunga un viņa politiskās grupas nostāja par eiro. Izskatās, ka tas ir tāds kā cirks. Es vēlētos arī paust savu cieņu premjeram Katainenam. Viņam ir izdevies ierosināt interesantas diskusijas gan uh, mājās, Somijā, gan arī šeit Eiropā. Somijā eiro ir ļoti nozīmīgs jautājums jo īpaši šajos laikos, kad eiroskeptiķi ir pārņēmuši eh, visu skatuvi. Pat eh, Eiropas pamata elementi tiek apšaubīti, piemēram, brīvā pārvietošanās, demokrātija un daudzas citas vērtības, kas mums visiem ir kopīgas. Par laimi, Daudzus interesē šādas eh, kaismīgas diskusijas un arī pilsoņu tiesību ievērošana. Diskusijas var ļoti daudz ko dot, eh, piemēram, ja runa par nodokļu paradīzēm. Ar diskusijām esam uzsākuši tādus procesus, kas tikai pirms dažiem gadiem likās eh, absolūti neiespējams. Mm. Vairākas institūcijas ir apsvērušas atcelta banku noslēpumu un uh, Protams, mēs sākam runāt arī par godīguma aspektiem nodokļu politikā. Dublinā finanšu ministru sanāksmes laikā tika panākts ievērojams progress, un tas ir ļoti labi. Es vēlētos uzdot tādu pašu jautājumu, kādu uzdeva sociāldemokrātu vadītājs eh, Svobodas kungs un arī Gustafson kungs uzdeva ko līdzīgu. Vai būtu iespējams tagad, kad eh, tiek izteikti šie aicinājumi mm, par atklātību, par to, ka ir jāceļ banku noslēpumi, par to, ka ir jāveicina morāla sabiedrībā. Varbūt uh, Somijas valdība varētu pārskatīt finanšu darījuma nodokļu jautājumu. Eiropas Savienībai ir vajadzīgi godīgi tiesību akti. Es domāju, ka rīcība pret eh, nodokļu paradīzēm un arī strādāt pie uh, finanšu darījuma nodokļu mums daudz palīdzētu. Lielas paldies, Jeten Maki kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Ir patiešām jauki šeit redzēt eh, Kataineni kungu. Dalībvalstu premjerministri ne bieži pie mums viesojas. Jūs eh, pieminējāt eh, godīgu Eiropu. Mēs visi to ļoti labi apzināmies, bet es vēlētos šeit dzirdēt precīzākas lietas un arī redzēt, kāda ir jūsu vīzija. Vīzija mums ir vajadzīga. Pirms apmēram gada tika izteiktas tādas attālinātas idejas par to, ka mēs varētu atteikties no nodokļu paradīzēm. Tagad eh, tas ir iespējams, bet, lai to izdarītu, mums ir vajadzīga griba. Komisija ir aprēķinājusi, ka negodīga nodokļu konkurence un izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir radījusi tūkstošiem miljārdu zaudējumus dalībvalstīm. valstīm Premjerministra kungs, es būtu vēlējusies no jums eh, dzirdēt konkrētus priekšlikumus, kā mēs varētu vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un kā mēs varētu likvidēt nodokļu paradīzes. Mums ir vajadzīga šāda vīzija. Mums ir vajadzīga konstruktīva banku savienība, ko jūs arī pieminējāt. Dalībvalstu budžeta pilnveres ir eh, sašārinātas. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas un nodokļu paradīzes diemžēl vēl nav likvidētas. Es uzskatu, ka premjeri vēl nav pietiekami daudz paveikuši. Mīstu priekšsēdētā kungs, pašlaik mēs runājam par Eiropas nākotni, vai mēs spēsim izlabot vājās vietas Eiropas sistēmā, vai mēs uzlabosim kopējo atbildīgumu un vai mēs veidosim šādu federālu valsti, vai arī mēs iestāsimies par elastīgumu tā, lai var ņemt vērā dažādas nosacījumus dalību valstīs. Nu, jebkurā gadījumā es būtu gribējusi dzirdēt vairāk precīzu lietu. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu Hasikundzei, un es eh, vēlreiz vēlētos eh, lūgt kolēģus apsēsties un klausīties debatas. Premjerministra kungs, kolēģi! tad eh, nu, izvairīšanās no nodokļiem um, izmaksā daudz miljardus. Integrācija virzās uz priekšu ātrā tempā. Un eh, daudz vieglāk tagad multinacionāliem uzņēmumiem ir darboties. Mēs neko nevaram izdarīt, mēs nevaram apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un rezultātā eh, sanāk tā, ka mēs iedragājam labklājības valsts pamatus. Un um, mums ir jādara viss, lai cilvēki neciestu ne šogad, ne nākamgad. Integrācija piedāvā drošību parastiem cilvēkiem, piedāvā arī pamatu labklājības valstī. Mums ir jāaizstāv finansiālie pamati, kas palīdz tad, nodrošināt šo labklājību, jācīnās pret izvairīšanos pret nodokļiem, nodokļu maksāšanas un ir mm, jā atbalsta arī darījuma nodokļu ieviešanu. Mēs tagad redzam, ka arī Somijas valdība aizstāv e, šīs idejas fontānas kungs tālāk. Priekšsēdētāji kungs. Paldies, premjerministrs kungs. Mani nepārsteidz e, šīs populistiskās kustības e, visā Eiropā, ka šobrīd tas viss uzņem apgrieziens un tas nav pārsteidzoši. Paraudzīsimies uz Eiropas Savienības politiku kā tas ietekmē Itāliju. Mēs redzam, ka uzņēmē Itālija Uh, izdara pašnāvības. Ir tādi gadījumi. Tātad Eiropai ir jāpagriežas pa visiem 360 grādiem, mums ir jāstimulē mūsu ražošana, mums nevajadzētu bezjēdzīgi sekot konkurences tendencēm visā pasaulē, mums ir jādomā arī par drošību visādā izpausmē. Paraudzīsimies kaut vai uz eiro, eiro valūta nedarbojas, ir tīpaši valstīm, kas, darbo, kas atrodas dienvidos. Eiropas centrālā banka arī ir apgrūtināta katrā ziņā nespējīga nespēja pildīt savu uzdevumu un veicināt investīciju ieplūdi. Kāpēc tā vietā, lai dotu 1 miljārdu eiro Turcijai, lai stimulētu, teiksim, šīs valsts iestāšanos, varbūt labāk atbalstīt tomēr uzņēmums? Kolēģi un kolēģi, es kan jetzt... Dārgie kolēģi, es vairāk nevaru pieņemt jaunas jautājumus. Mēs esam tik ļoti aizkavējušies, ka tiešām to nevaram, man tiešām žēl. Un tagad došu vārdu Bronsas kungam, lūdzu. Thank you! Paldies! premjerministra runai pirms tā bija marta runa 23. datumā. Mēs eh, tur dzirdējām idejas par reģionālo integrāciju, par pamatošanos uz kopīgām vērtībām. Mēs runājam par demokrātiju, par izteiksmes brīvību, bet tad ir arī dalībvalsts, kas cenšas ieslodzīt eh, savus iedzīvotājus par to, ka viņi bauda šīs tiesības. Um, runā bija milzīgs e-, entuziasma idejas, sociāla liberālisms. Es varu iedomāties, ka šī runa būs šajās aprindās ļoti populāra. Premjerministrs runāja par reģionālu integrāciju, ka tas ir aktuāls jautājums visā pasaulē, bet eh, viņš mm, varētu arī atzīmēt, vai tā ir viena un tā pati darbkārtība, ko izstrādājuši vieni un tie paši cilvēki. Ko mēs gribam panākt ar šo reģionālo integrāciju, veicināt tirniecību, noņemt barjeras ne tikai vienā reģionā, bet arī starp reģionos, starp reģioniem. Un eh, mums saka, ka Eiropa ir jābūt konkurētspējīgai šādā tirniecībā, bet eh, šeit ir nu, nepieciešams arī samazināt darbīsmaksas. Paldies, kolēģi, un tagad dodu vārdu Galspēltas kundzei, tautas partijas grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātais premjerministri. Es jums vēlos pateikties par to, ko jūs sacījāt, un par to, ka vērsāt uzmanību uz godīgu integrāciju un ticamību. Taču vienlaiks es gribētu sacīt, ka es piekrītu jums arī tajā ziņā, ka mūsu priekšlikumi būs liederīgi tikai tad, ja tie kļūs par daļu no integrētas sistēmas un par daļu no attīstīta krīzes pārvaldības mehānismu. Mums ir nepieciešami konkrēti soļi, un šiem pasākumiem ir jābūt tādiem, uh, lai to iedarbība būtu izjūta ne tikai ilgtermiņā, bet arī īstermiņā. Taču man šķiet, ka diemžēl Eiropas komisija nāk klajā ar, izvien, ar jauniem priekšlikumiem, kuriem nav praktiskas liederības vai kur liederība ir apstrīdama. Un uh, smago nārstu uz saviem pleciem ir jāienes, jāiznes dalību valstu iedzīvotājiem. Es priecājos, ka jūs runājat arī par jauniešu bezdarbu, Tas nozīmē, ka mēs esam izdzirdējuši jauniešu balsis, bet neraugoties uz to, mūsu reakcija ir pārāk lēna un arī mūsu reakcijas ietekme ir pārāk ierobežota. Manā skatījumā šis process būtu jāiekustina un ne jau ar to, ka mēs nāksim klajā atkal ar jaunām tēmām un jaunām idejām un būsim pārliecināti par praktisko liederību. Tā vietā mums būtu jāspēr konkrēti soļi, lai šīs problēmas risinātu un lai raudzīties, kur tad ir tie galvenie sāpīgie punkti. Es piekrītu, ka ir jābūt godīgai integrācijai, jāievēro kopīgie noteikumi, ko kopīgi esam radījuši, un tādējādi mēs varēsim kopīgiem spēkiem ar atbildību domāt par nākotni un uh, vienlaikus nesabradāt, jo ar kājām mūsu pamatvērtības. Un tā tas būtu jādara gan tagadnē, gan nākotnē. Paldies, un tagad došu vārdu Paksas kungam. pone pirmininkė. Paldies priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Es katrs piektais iedzīvotājs ir Austrum Eiropā ir bez darba. Tomēr 53% Spānijas jaunieši ir bez darba, tad jaunieši skatās visvairāk. Un 45% no algas saņem jaunieši. Mums ir šāda informācija no Londonas, no Parīzes. Uh, Tātad šos bezdarba palikušos jauniešus sauc arī par ubagiem, par vismazāk aizsargātajiem. Eh, jāsaka, šī grupa ir kļuvusi jau tā, tā kā sociālā klase ar visām izrietošajām sekām. Mums šie apdraudētie cilvēki, apdraudētie, visu valstu apdraudētie savienojoties. Drīzumā varbūt mēs dzirdēsim tādu lozungu. Un ir sen jau bija zināms, ka darba šķirai ir nepieciešams ēdiens, mājoklis un apģērbs. Un tagad mm, es uzskatu, ka nākotne ir atkarīga no risinājuma jauniešu bezdarba ziņā. Paldies. Un tagad pie grupām nepiedrošu vārdā. Štāflēr kungs, priekšsēdētāji, premjerministra kungs, es man ļoti aizkustināju jūs runu. Mums ir krīze Eiropā, finanšu krīze, bezdarba krīze, struktūrāla krīze, un kāda tad ir jūsu atbildi? Trīs punkti. Integrēts energotirgus, nu par to mēs vēl varētu parunāt, vai tā var atrisināt krīzi, es tam neticu, bet tas ir nepieciešams. Tad jūs teicāt konkrēta aizsardzības politika, un kā tad jūs gribat ar šādu aizsardzības politiku atrisināt krīzi? Uh, vēl neesam eh, sagremojuši pēdējo paplašināšanos, un jūs jau ierosinat nākošo. Jūs neesat nācis klajā ne ar vienu konkrētu priekšlikumu par eh, to, kā atrisināt krīzi, jūs runājat tikai par utopiskām idejām. Es kā austrietis noraidu šādu konkrētu aizsardzības politiku, jo ar to krīzi nevar novērst, tas nepalīdzēs eh, jauniešiem radīt darba vietas Kiprā, Portugālē un Spānijā. Šī Eiropa nav aizsardzības politikas jautājums, tā ir Eiropa, kurai ir jārada konkurētspēja, jāatgriež, jāpievērš ekonomiskajai realitātei un nevajadzētu ar tādiem maz ticamiem priekšlikumiem vārstīties. Paldies, un tagad Mičela kungam no tautas partijas vārds lūdzu. President. Um... Priekšsēdētāji. Ja mēs gribētu zināt, uz kurien mēs ejam, tad mums vispirms jāatceras, no, kuras, no kurienes esam nākuši. Es zinu kādu vīrieti, 30 gadu vecu, kas vispār nav dzirdējis neko par Berlīnas mūri. Mēs nestāstam, nestāstam cilvēkiem par um, Eiropas dalīto vēsturi. Mēs Mūsu darba kārtībā dominē vārds taupīgums. Konsultācijas vietā mēs li taupīšanu liekam. Mēs sakam cilvēkiem, kas ir nepieciešams, lai iegūtu stabilitāti, bet eh, mēs esam atteikušies no cerības eh, došanas cilvēkiem. Drīzāk mēs eh, rosinam šīs maldīgās cerības. Ilgu laiku cilvēki neticēja, ka Eiropas centrālajai mm, bankai ir spēja aizsargāt valūtu. Tagad šī banka parādīs, ka šāda vara un spēja pastāv. Un skaidri parādīts, ka Eiropas investīcija banka arī būs izmantota, ja būs nepieciešama, izmantota kā instruments, lai eh, dotu šo cerību. Mums nav vajadzīga tikai stabilitāte, mums ir nepieciešams stimuls. Eh, tātad tieši stabilizācija caur stimulēšanu, tas ir jākontrolē. Eh, Priekšsēdētājs, vai man ir vēl manas 30 sekundes? Jā, paldies. Vēl gribēju pateikt, ka runājot par eh, šo situāciju, kas mums ir šodien. Eh, šeit ir līdzība ar Berlīnas mūra krišanu. Mums varēja būt ģermānistiska Eiropa vai eiropeistiska Vācija. Eh, šeit mm, mums eh, nevajag likt neko iekšā pamatos, ko mēs nevarējām izdarīt tad. Tātad banku uzraudzība, rekapitalizācija, tie pēdējie soļi procesā eh, tagad ir jāstimulē, stimulēt. Tas ir pats svarīgākais Eiropas investīcija banka varētu būt liederīgs instruments šai ziņā. Tā, kilam. Paldies, un tagad došu vārdu Kēlam kungam. Paldies. Paldies par šo pragmatiskā optimisma vēstījumu, kur nav pamatā nekādas jaunas inovācijas, ka jūs sekojat stabili kopīgām vērtībām, kopīgiem noteikumiem. Es gribēju pasvītrot trīs lietas. Es turpināšu kolēģi teikto. Tātad viens, divi, trīs būs mana secība. Vispirms ir caurskatamība viens triljons eiro tiks zaudēts katru gadu, tā ir tāda prognoze nodokļu izvairīšanās dēļ. Tāpēc mums ir nepieciešama pietiekama un uzticama informācija. Pretējā gadījumā mēs nezināsim, kur mēs atrodamies. Pagājuši mēnesi ek eh, ekonomisti jau prognozēja kaut ko stabilu, bet tad Kipras valdība nonāca grūtībās. Otkārt ir solidaritāte. Solidaritāte ir mm, tāds vārds, bet eh, solidaritāte rīcībā tā ir tā kā divvirzienu mm, aleja vai ceļš, kur ir jārīkojas abām pusēm. Eh, solidaritātei eh, krīzes situācijā būtu jārada arī nopietna apņemšanos risināt reformas apzinīgā veidā. Un vēlreiz. Mums ir nepieciešama informācija par to, kas notiek. Vai mēs izmantosim pieejamos līdzekļus, vai arī mēs centīsimies ģenerēt jauns ienākums savu reformām. Šobrīd ir kritisks brīdis. Ir cilvēki, kas ir gatavi eh, balsot par lielākām naudas eh, summām, vai tādu būs vairāk nekā to cilvēku, kas ir gatavi patiesi strādāt, lai naudas līdzekļu būtu vairāk. Uh, Un tālāk demokrātiskā situācija. Mums ir nepieciešams lielāku, lielāks cilvēku skaits, kas atbalstītu mūsu idejas. Un beidzot citēšu Tečers kundzi, kas teica, fakti ir, nav tas, kur būtu jāpakļaujas. Fakts ir tāda lieta, kur vajadzētu nākt politiķiem un tos mainīt attiecīgi. Paldies. Mana dāmas un tēni. Dāmas un kungi. Es gribētu lūgt jūs apsēsties un noklausīties premjerministra Katēnena kunga teikto. Šobrīd uz šajā zālē, uz šo zāli nāk apmēram 50 eh, deputāti Šeit ir ieradušies apmēram 50 deputāti, kas šeit runā zālē par savām lietām. Es nezinu, kāds iespējas tribīnēs rodas par mūsu parlamentu darbu, bet es uzskatu, ka ir necienīgi, ka kolēģi uzstājas, bet pārliecinoši pārējo kolēģu vairākums dara kaut ko citu, nevis piedalās šajās debatēs. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi necienīgi. beifallskundgebungen auf den tribünen sind normalerweise aplausi gan, pagai, gan normāli ir parasti ir aizliegti no tribīnēm, bet šoreiz es to atbalstu. Un tagad dod vārdu pie premjerministram Katēnēn kungam. Uh, Priekšsādātā godāmie deputāti, liels paldies par jūsu komentāriem. Tas man norāda uz to, cik svarīga ir viedokļu daudzveidzība un cik būtisks ir darbs manā sešu partiju koalīcijā. Uh, Man vienmēr ir jāmēģina rast eh, kompromisi par dažādām vērtībām un par dažādiem viedokļiem. Man ir jācenšas atrast veids, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Nu, tikai viens premjers, jā, tā ir atšķirība. Dāmas un kungi, es arī vēlētos eh, citēt Margaritu Tečeri. Mani patiešām priecēja jūsu komentāri, kuros jūs citējāt eh, Margaritu Tečeri. Tečer teica, ka penī nekrīt no debesīm, mums viņi ir jāatrod šeit pat uz zemes. Un tas ir pareizi. Es domāju, ka mēs visi varam viņai piekrist. Es vēlētos eh, komentēt eh, tādus plašākus jautājumus, piemēram, par tiesisku savienību un par tiesiskumu vispār. Es vienmēr esmu iestājies par tiesisku savienību, kas balstās uz noteikumiem, taču tas nebūtu nenozīmē, ka es iestājos par striktiem nosacījumiem Eiropā. Laži pretēji. Tiesiskums nozīmē to, ka mums ir jābalstās uz noteikumiem mūsu dzīvē. Un tas ir tas pats, kas demokrātija. Piemēram, futbola spēle, kas notiek bez noteikumiem, tam nebūs nekādas jēgas. Eiropas Savienībai ir jābalstās uz vērtībām, tai ir jābūt demokrātijas savienībai. Mums ir jāatkārto, ka mums ir jādzīvo saskaņā ar kopējiem noteikumiem. Mums ir jāievēro tiesiskums. Pretējā gadījumā mums nekā nebūs. Mēs būsim tāda komanda, kas balstīsies uz skaistiem vārdiem, bet kura neko neapņemsies paveikt. Tieši tāpēc tiesiskums un balstīšanās uz noteikumiem ir tik svarīgi. Daudzi no jums izteica bāžas par labklājības un sabiedrības tālāku kopā pastāvēšanu. Vai taupības pasākumi pārāk neiedragā sabiedrību, kas balstās uz labklājību? Mēs labklājības sabiedrību saprotam šādā veidā. Mums ir jābūt pietiekami konkurētspējīgiem, lai mēs varētu nopelnīt pietiekami daudz naudas un sabiedrība varētu dzīvot labklājībā. Labklājības sabiedrība ir arī vienlīdzība visiem. Mana valsts ir ļoti atkarīga no ārējās tirzniecības. Gandrīz 50% no mūsu ienākumiem nāk no ārvalstu tirzniecības. Un, lai mēs varētu veidot šādu labklājības sabiedrību, mums ir jābūt konkurētspējīgiem ne tikai Eiropā vai Ziemeļvalstīs, bet eh, globālā līmenī. Labklājības sabiedrībā ir vajadzīgs ļoti daudz naudas. Mēs nevaram uh, to nodrošināt tikai ar Somijas nodokļu maksātāju naudu. Mums ir vajadzīga nauda arī no ārpuses. Tieši tāpēc mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Mums ir jāveic tādi pasākumi, kas ļautu uzlabot mūsu konkurētspēju, un tie ir jāveic katru gadu. Tādā veidā mēs varam stiprināt labklājības sabiedrību, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc eh, mūsu uh, budžets un IKP balstās tieši uz ārēju tirzniecību. Mums ir jānodrošina un jānosargā šī labklājības sabiedrība. Tāpat arī mēs uzskatām, ka korporatīvā nodokļu bāze padarīs mūsu valsti konkurētspējīgāku. Somijā ir arī ļoti daudz e, novatoriskuma. Esam investējuši labklājības sabiedrībā jau desmitiem gadus ilgi. Tagad mēs vēlamies uh, gūt labumu no šīm investīcijām, tātad izglītība, novatoriskums, labklājība. Tieši tāpēc fiskālā disciplīna ir pats labākais draugs labklājības sabiedrībai. Tā nav tikai teorija, tas ir vienkārši veselais saprāts. Nākamais, ko vēlēs pieminēt, vairākie kolēģi pieminēja kopīgos parādus. Es izturos pret to atturīgi. Esmu pieredzējis, ka mums ir bijuši dažādi burbuļi, mēs esam redzējuši, kāda bijuši rezultāti. Pirmajā Eiropas pastāvēšanas desmitgadē visas valstis, kas piedalījās eiro, ieguva naudu par tādu pašu cenu. Es zinu, ka mm, par šo jautājumu ir atšķirīgi viedokļi, taču es neuzskatu, ka kopēji parādi būtu risinājums mūsu pašreizējām problēmām. Bez tam tam būtu vajadzīgi arī grozījumi līgumā. Tieši tāpēc es neuzskatu, ka mums vajadzētu visas pašreizējās grūtības censties atrasināt ar vienu risinājumu. Ja ir ne par eiro obligācijām, nu šķiet, ka mēs šādā veidā veidosim reliģiju bez vēlna. I, I especially... Komentārs no zāles diemžēl tūki nedzird. Es vēlētos norādīt, ka pašlaik valstis cieš no tirgus puses, un daudz uzskata, ka šis spiediens ir pārāk liels. Šis, šo spiedienu pašlaik nevar izturēt. Taču, ja mēs ļausim tirgus spēkiem, finanšu tirgus spēkiem atkārtot tās pašas kļūdas, kas tika pieļautas eiro pirmajā desmitgadē, tad tas mums ilgtermiņā nepalīdzēs. Bez tam finanšu tirgi neizdara nekādas atšķirības, tie nešķiro dalībvalstis. Ir jādomā par uzņēmumiem, kuros mēs vēlamies investēt naudu, un, protams, ir jāskatās arī uz riskiem. Šie riski ir dažādi, atšķiras pa valstīm un arī atšķiras pa uzņēmumiem. Es uzskatu, ka vislabākais veids, kā stimulēt ekonomiku, ir veicināt mūsu konkurētspēju. Budžeta konsolidācija uh, Īrija un Portugāla pašlaik to dara, un tas ir pareizi, jo mēs tagad jau redzam rezultātus. Es devos uz Portugālu un tikos arī ar um, parastajiem iedzīvotājiem, un man radās iespējas, ka daudzi uh, iedzīvotāji Portugālā ir jau zaudējuši pēdējo cerību. Es ļoti labi saprotu, ka pašlaik uh, Portugāļi piedzīvo pašus grūtākos brīžus, un tas pats notiek arī Īrijā. Uh, Bet mēs redzam, ka pašlaik eh, šis slimnieks Portugāla ir iedzēris zāles, eh, drudzis jau ir nokrities, bet, protams, viņš vēl nav pilnībā atvesaļojies. Tāpat arī ir jāskatās uz eh, pašreizējiem skaitļiem, uz ārējās bilances skaitļiem Portugālē. Mēs redzam jau rezultātus, mums ir jābūt tikai pacietīgiem. Es, protams, negribu aicināt arī iedzīvotājs būt pacietīgiem, jo viņi cieši katru dienu. Taču kāda ir alternatīva? Ja šīs valstis eh, apstādinās budžeta konsolidāciju, kas tad eh, tām aizdos naudu? Es nevienu nezinu, kas to gribētu darīt. Mums ir jābūt gataviem palīdzēt šīm valstīm. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs stāvēsim eh, šīm valstīm blakus. Bet jebkurā gadījumā arī šīm valstīm ir jādod savus ieguldījumus, lai mums būtu labi rezultāti. Um. Speaker, Pavisam īsi vēl priekšētātā kungs. Es vēlējos uh, Eh, komentēt Kalanina kunga teikto. Eiropa ir bijusi izcili iespēja Somijai. Mēs esam ieguvuši konkurētspēju, mēs esam uzlabojuši savu konkurētspēju par 30% saskaņā ar pētījumiem. Un, protams, katru dienu mēs esam cīnījušies, lai, šī, lai šo pozīciju saglabātu. Mēs esam stiprinājuši arī ārējo tirzniecību, esam stiprinājuši labklājības sabiedrību, un es varu piekrist arī Ferhofštata kungām. Uh, kad viņš runāja par eiro nozīmi. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc mēs varētu pat izteikt kaut kādas spekulācijas par eiro likvidēšanu. Mums ir vienkārši jāizlabo kļūdas vai arī jāvēršas pret šiem vājajiem punktiem valūtas uh, Savienībā. Esam jau daudz paveikuši, un es uzskatu, pēc eh, pāris gadiem Eirozona un arī Eiropa kā tāda būs eh, daudz spēcīgāka nekā jebkad iepriekš. Tika izteikti arī daži jautājumi par federālismu. Es eh, cenšos runāt konkrēti par faktiem un eh, par problēmām. Es nevēlos eh, runāt par abstraktiem terminiem, piemēram, par federālismu. Ja kāds jautā, vai es esmu par vai pret federālismu, tad es vienmēr uzdodu uh, pretjautājumu, par kādu federālismu ir runa, par ASV, Vācijas vai varbūt Lielbritānijas federālismu. Par ko tad šeit mēs runājam? Esmu jau uh, teicis vairākas runas, un es esmu arī minējis savās runās, kas mums ir jādara Eiropā, lai Eiropu mēs padarītu konkurētspējīgāku, spēcīgāku un vienotāku. Uzskatu, ka mums ir jādiskutē par konkrētiem problēmu jautājumiem. Kādas ir mūsu piedāvātās reformas, ar ko mēs esam apmierināti, un kādi ir lielāki izaicinājumi mums priekšā. Finanšu darījuma nodoklis. Es, protams, saprotu, kāda loģika aiz tās lēpjas. Principā man pret to nekas nav. Bet eh, mēs zinām, ka, piemēram, Zviedrija nekad to neieviesīs un Igaunija arī diez vai uh, tam pakļausies. Tas nozīmē, ka, ja Somija to akceptētu, tad mēs noteikti kaitēsim savai ekonomikai, un mēs to nevēlamies darīt. Do... Izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Uh, Es eh, patiešām augstu novērtēju Eiropas parlamentāriešu darbību cenšoties cīnīties pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mēs nevaram turpināt dzīvot šādā situācijā pārāk ilgi. Tātad šeit ir runa par to, kā mēs padarām Eiropu konkurētspējīgāku. Un, lai mēs to darītu, mums jāatrod konkrēti risinājumi, lai vērstos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas komisija jau arī ir veikusi dažādus pasākumus, un man ir iepriecina arī parlamenta veiktais. Es uzskatu, ka vismaz vairākums no mums atbalsta godīgu un caurzemu tirgus ekonomiku, jo tas ir pats labākais veids, kā nodrošināt labklājību mūsu pilsoņiem. Paldies par debatēm! Paldies, Katanēn kungam! Un līdz ar to, dāmas un kungi, šīs debats ir beigušās. Un tagad pāriesim pie balsošanas. Balsošanu vadīs kolēģis Vidāls Kvadras kungs.